pievienojies EKR politiskajai grupai. Un vēl viens paziņojums. No EKR grupas esmu saņēmis paziņojumu par uh, locekļu iecelšanu delegācijās un komitejās. Jūs varat iepazīties ar šo sarakstu un, ja līdz sēdes beigām nebūs nekāda pretenzija, tad visi, visas šīs nominācijas uh, sāsies spēkā. Tagad varam ķerties pie balsošanas. Thank you.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 atsaukties uz eh, komentāriem iepriekšējās debatēs, eh, kur tiku minēts es personīgi. Es eh, te gribētu minēt Kudrickas kungas, kundzes teikto. Tātad, dāmas un kungi, Kudrickas kundze bija pārsteigta. par eh, to, ka prezidents eh, Tusks pārstāvēs Eiropas eh, Savienības pozīciju šeit, migrācijas jautājumos, ņemot vērā komisijas nu pat sniegto paziņojumu par kvotu plānu. Es nezinu, kur Tuska kungs ir. Uh, Šķiet, viņš šobrīd uh, ved šo kampaņu, bet viņam vajadzētu būt šeit klāt un uh, aizstāvēt Eiropas Savienības pozīciju. Tas noteikti būtu svarīgākais viņa uzdevums. Jā. Bitte, Frau Kudrycka, jā. Kudryckas kundze. Ja. Panie przewodniczący, ponieważ pan Jurek wymienił moje... Priekšsādātāja kungs. Tā kā Jureka kungs pieminēja mani, nosauca mani vārdā, es gribētu atbildēt. Padomi pārstāvēja eh, pārstāvi no Latvijas. Tātad pārstāvot prezidentūru. Prezidents eh, Tuska kungs šobrīd gatavojas austrumu partnerībai pasākumam Rīgā rīt un parīt. Un tāpēc